ir mutisks jautājums, kur ir runa par mutisku jautājumu profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Vispirms es došu uz piecām minūtēm vārdu Malkolmam Hārboram. Lūdzu, Hārbor kungs. Uh, Priekšsēdētāji, es e, gribu norādīt, ka šis ir mutisks jautājums komisijai un. E, Mēs cerējām, ka Makrīvī kungs būs šeit, lai atbildētu uz jautājumu. Ska... Semetki, Semetki kungs atbildēs, es atvainojos, es neesmu ticies ar viņu iepriekš, jo es eh, biju cerējis, ka atbildsnieks Makrīvī kungs. Eh, katrā ziņā esmu pateicīgs. Uh, es gatavojos sveikt Makrīvī kungs, eh, Makrīvī kungu šeit un eh, pateikties par labo darbu un eh, nodot viņam savus vislabākos vēlējumus katrā ziņā. Bārņiekungs, kurš ir ļoti aktīvs loceklis mūsu komisijā, mūsu komitejā un ir arī strādājis Eh, strādājis pie šī jautājuma un apsveic viņa izvirzīšanu komisāru kandidātam. Eh, bet eh, runājot par profesionāļu brīvu pārvietošanos un direktīvu par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, tā ir viena no pamat direktīvām, par, pie kuras strādā mana komiteja. Un es domāju, ka ļoti pienācīgi brīdī mēs apspriežam šo jautājumu Un mēs meklējam uh, atbildi par, uh, uz aktualizāciju uh, šīs direktīvas pārskatīšanai, uh, pārskatīšanas procesā, pie kur mana komiteja sāk jau strādāt 2004. gadā, kur pieņēma 5. un kā tā tiek ieviest. Un, manuprāt, tas ir ļoti caulaicīgi, jo profesors Monti apmeklēja pirmdien mūsu komiteju un runāja par savu savu misiju attiecībā uz iekšējā tirgus nākotni, un viņš norādīja to, ka daļa no problēmas iekšējā tirgu ir nevis likumdošanas trūkums, bet gan tās konsekventa ieviešana. Uh, runājot jau par mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Un tagad par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu runājot, kā jau tekstā ir norādīts. Mēs jau zinām to, kā ievērojams skaits problēma attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu eh, tiek risināts mūsu pilsoņu vidū, un viens no vislielāko eh, sūdzību skaita solvit mehānismā dalībvalstu līmenī, ir tais, saistīts ar šo jautājumu. Ļoti daudzi ir nobažījušies par to, ka nav skaidru lēmumu un nav kontakta starp autorizācijas institūcijām dažādās dalībvalstīs. Viens no būtiskiem jautājumiem, pie kuriem strādā mūsu komiteja, eh, pierāda to, ka eh, nav pietiekamas koordinētas darbības, lai palīdzētu cilvēkiem atzīt savas tiesības un panākt to savstarpēju atzīšanu. Un tāpat arī no mūsu darba izriet, ka ne pietiekami daudz profesiju ir domājušas par iekļūšanu Eiropas kvalifikāciju eh, tīklā, un mums ir jādomā pār šo mehānismu, kā to vienkāršot un tīri praktiski, kā to visu īstenot. Un mēs no statistikas zinām, no informācijas, un arī tas man ir manā rīcībā ir eh, komisijas eh, dati, šī eh, tādi, ka šīs direktīvas transponēšana ir prasījusi daudz vairāk laika un nav pabeigta daudzās dalību valstīs. Tagad lai to visu saliktu kopā mūsu komitejas e, darba kontekstā tuvākajiem pieciem gadiem. Esmu sajūsmināts, ka visu komitejas koordinātori šodien ir klāts, un es gribu pateikties viņiem par kopīgi ar man paveikto e, darbu, veidojot komitejas darba kārtību. Un šis jautājums par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir ne tikai e, daļā darba mūsu komitejā, mūsu komiteja turpina strādāt, pētīt un veicināt gata un gatavot rekomendācijas e, par prioritāras e, li likumdošanas sagatavošanu nākotnē. Mēs zinām, ka eh, komisija gatavojas pārskatīt 2011. Eh, gadā šo savstarpējo atzīšanu. Mēs plānojam savukārt tikties ar nacionālajiem parlamentiem šajā sakarā, lai apspriestu priekšlikumus, un mums jau ir bijusi uzklausīšana šajā sakarā. Šie ir instrumenti, kurus mana komiteja var izmantot, un ja koordinātori piekrīt, tad esmu pārliecināts, ka mēs sagatavosim pašiniciatīvas ziņojumu kaut kur 2010. gadā, lai varētu to iestrādāt to, kopējās diskusijās. Un Mēs eh, vēlamies dzirdēt komisijas atbildes uz uzdoto jautājumu, taču šis ir tikai procesa sākums, un esmu pārliecināts, ka jaunais komisārs varēs turpināt risināt šo jautājumu, lai tik tiešām at attīstītu šo ļoti būtisko likumdošanas jautājumu un veidot labāko iekšējo tirgu. E, paldies, Hārborkungs, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Sameckim. Priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, iekšējā tirgus un patērētājas tā, tiesība aizstāvēšanas eh, komitejas deputāts. Un pirms es eh, atbildu uz individuāliem jautājumiem, es gribu sākt ar kopīgu pārskatu. Direktīvas mērķis ir atvieglot mūsu pilsoņu brīvu pārvietošanos iekšējā tirgu divus gadus pēc transponēšanas perioda Eh, beigām transponēšana ir pabeigta 22 valstīs un 4 valstīs tā varētu notikt līdz gada beigām. Šajā etapā tomēr esmu nobažījies par Grieķiju, no kuras mēs vēl neesam saņēmuši transponēšanas pasākumus, un tagad es gribētu eh, runāt par pirmo jautājumu. Transponēšana ir bijusi izaicinājuma dalību valstīm, jo tā ietekmē eh, vairāk nekā 800 dažādu profesiju, un šīs profesijas ļoti bieži ir tikušas eh, regulētas federālos un, un, un reģionālos eh, likumos un notiekumos, tomēr tas nevar būt par attaisnošanu kavēšanos, un Eiropas kopiena tiesa nav šādu kavēšanos pieņēmusi pagaidām līdz šim pieņemtajos sešos nolēmumos. Runājot par otro jautājumu, par galvenajām profesijām, ar kurām šīs problēmas ir saistītas, Vis lielākās bažas ir un problēmas ir ar arhitektiem, veselības aizsardzības problēmas, kur ir, tiek pieprasītas augstākas apmācības harmonizācijas pakāpes. Tāpat arī profesionāļi ar augstāku iespējamu mobilitāti tādi kā skolotāji un turistu gidi. Trešais jautājums par komisijas prioritātēm Attiecībā uz direktīvas ieviešanu šajā sakarā mēs esam izveidojuši rīcības kodeksu un vadlīnijas, kas ir paredzēts pilsoņiem un kas arī viesīs vairāk konsekvences šajā jautājumā. Tālāk runājot par eh, šķēršļiem, ar kuriem saskars Solvit. Mēs apzināmies problēmas, kādas ir radušās, piemēram, kavēšanās radzīšana, eh, reakcijas trūkums no nacionālajām eh, lēmējiestādēm. iestādēm nepamatoti lēmumi un tā tālāk. Ļoti bieži tiek sniegta imigrantiem nepareiza informācija, un viņi tiek aicināti pieturēties pie nepareizām procedūrām. Tomēr solvit tīkls ir izrādījies efektīvs daudz problēmu risināšanā. Bet eh, runa ir ne tikai par solvit vien, ir izveidoti nacionālajie kontaktpunkti visās dalībvalstīs, uh, lai varētu informēt pilsoņus, un komisija sagaida to, ka tie varētu būt vēl aktīvāki nākotnē. Vēl jau vairāk iekšējā tirgus informācijas sistēma arī ir eh, spējusi atbi, atbi, atbilst, atbalstīt vairāk nekā tūkstoti informācijas ap, apmaiņas eh, punktu un tas ir palīdzējis uzlabot eh, sadarbību starp dalībvalstīm. Un visbeidzot, eh, komisija nevar šobrīd izvēlēt, vai ir nepieciešams reforma šajā brīdī. Tas tiks paveikts eh, ex poste periodā pē... un mūsu katrā ziņā nodoms ir respektēt atvēlēto laika grafiku. Savukārt nākamā komisija jau lems par jautājumu tālāku virzību risināšanu. Paldies! Eh, paldies, eh, Samecka kungs, un tagad mēs uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā. Vispirms uz divām minūtēm es dodu vārdu Kurtam Lehneram. Jā, gudmorgen. Labrīt, priekšēdētāji. Cienamās kolēģis un kolēģi, 2005. gadā mēs pēc vairāka gadu darba un diskusijām parlamentā lēmām par šo direktīvu. 2007. gadā tā tika ievies, un tagad ir 2009. gads. Īstenībā ir grūti pieņemt, ka tas viss ir vēl nav īstenots, jo nav jau tā, kā šī direktīva bija kaut kas pilnīgi jauns, bija jau iepriekšēji sagatavs. Es gribētu aicināt komisiju turpināt izdarīt spiedienus dalību valstīm. Es drīzāk uh, domāju, ka problēmas varēja būt praksē. Un uh, Tur vajadzētu paraudzīties praksē, izpētīt, kur konkrēti uz vietas pastāv problēmas, kas konkrēti notiek. Ir jau norādīts uz to, ka 20% no sūdzībām Solvit ir par šiem jautājumiem, un, eh, protams, tas ir ļoti daudz, un kolēģis Harbors jau pareizi norādījis, to negribētu atkārtot, cik svarīga ir šī problemātika iekšējam tirgum ekonomiskā ziņā, bet es gribētu tagad nerunāt tik daudz par ekonomisko pusi, bet es gribētu teikt, ka tas ir uh, pilsoņu pamatiesības. Piemēram, ja uh, šie cilvēki apriecu kādu citā valstī vai kādu citiem esat dēļ, dodas citu valsti, ka šie cilvēki tur var strādāt savā profesijā, sevi īstenot, un tā patiešām ir uh, pilsoņu būtiska problēma. Ir jāatzīst, ka to nevar darīt bez konfliktiem. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, pastāv dažādas kultūras un tradīcijas tieši profesijās. Uh, un uh, priekšstatos par šiem profesijām, kādai ir jābūt kvalitātei, kādai ir jābūt kvalifikācijai. Tādēļ, protams, nevar vienkārši katru kvalifikāciju bez jebkādiem nosacījumiem atzīt citā valstī. Par ko šeit ir runa? Uh, mums nevajadzētu tik daudz arī, protams, strādāt pie šiem ļoti ārkārtīgi sarežģītiem gadiem, kāda gan arī pastāv, bet tiešām izpētīt, un Sāvits šeit ļoti varētu uh, palīdzēt, vai pastāv kļūdas sistēmās, struktūrās, un kā varētu tikt veikt uzlabojumi. Es gribētu norādīt to, ka šis jautājums eh, nekad nebūs tā īsti noslēgts. Tā ir nepārtraukta tēma, jo parādās jaunas profesijas un jaunas prasības profesijām, tādēļ gan arī komisijai, gan arī parlamentam tas ir pastāvīgs uzdevums, bet arī, arī dalību valstu uzdevums izrādīt šeit labo gribu, un es tās gribētu aicināt to arī darīt. Paldies! Paldies Lehner kungam! Tālāk runātāja ir Gebhārdas kundze. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikt, ka taisnībā ir liela nekaunība, proti, ka šeit klāt nav komisāra vai komisārs, jo šeit jau ir runa par jautājumu komisijā, un šeit netiek ņemts vērā parlaments, un tas ir kaut kas nedzirdēts, un mēs to nevaram pieņemt. Jā, viņš nepiecēlās, man žēl. Eh, to es nevaru pieņemt. Tagad, lai runātu par jautājumu. Cienījamie deputāti, kolēģi, šeit runa par Eiropas Savienības pilsonību un cilvēkiem, kuriem ir tiesības Eiropas Savienībā brīvi pārvietoties un strādāt savās profesijās tur, kur viņi dzīvo un kur viņi patiešām strādā, vēlas strādāt. Tādēļ mēs esam izdevušos likums, lai tas viss varētu būt vieglāk, lai diploma atzīšana varētu sasniegt progresu. Tādēļ es domāju, ka tas kaut kas nedzirdēts, ka dalība valstis daudzas gadījumos nav spēruši nepieciešamās soļus, lai ieviestu šos likumus, lai parūpētos par to, ka pilsoņu brīvas pārvietošanas tiesības varētu tiešām tikt izmantotas. Un šeit Eiropas komisijai Vēl ļoti daudz kaut kas ir jādara. Es gribētu pievērst jūs uzmanību vienam punktam, kas man šķiet ļoti svarīgs. Un ko mēs kā parlaments vienmēr esam pieminējuši. Mums vajadzētu parūpēties, ka viens punkts, ko mēs esam izstrādājuši kā priekšlikumu, proti, ka vajadzētu izstrādāt kaut ko tādu kā Eiropas profesionālās apliecības, lai patiešām pilsoņiem būtu kāds dokuments, ar kuru palīdzību viņi patiešām varētu pārvietoties Eiropā. Pastāv organizācijas, kas cenšas kaut ko tādu sagatavot un izstrādāt, bet būtu arī ļoti būtisks jautājums Eiropas komisijai. Vai arī Eiropas komisija šeit nevēlas uh, aktīvi darboties, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu? Paldies, Gebhārdas kundze. Un tagad gribētu dot vārdu Buski kungam uh, Aldes vārdā. Liberā cirkulācijā. Paldies, uh, priekšsēdētājs. E, brīvā pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības pilsoņu pamata tiesībām, un tas e, iekļauj profesionāli brīvu pārvietošanos, kas ir būtiska op e, optimālā iekšējā tirgas funkcionēšanai. Kā jau kolēģi norādīja, neraugoties uz to, ka direktīva ir pieņemta 2005. gadā, tie profesionāļi, kuri vēlas brīvi pārvietoties, vēl aizvien saskars ar grūtībām. Esmu redzējis daudzus šādus gadījumus. Personiski mana uzmanība ir pievērsta no gan Rumānijas, gan citu Eiropas valstu pilsoņu puses attiecībā uz vairākām profesijām. Un kolēģi iekšējā tirgus eh, komitejā mani iecēla kā referentu attiecībā uz solvit tīklu, un kā jau tika sacīts iepriekš, eh, liela daļa gadījumu, kas jāatrisina solvit, ir attiecināmi uz uh, Eh, savstarpējas atzīšanas eh, sistēmas nespēja darboties. Mums ir jāskat šīs problēmas detalizēti, lai varētu nu, identificēt jautājums, kur, kur darbību mēs varam uzlabot, kā mēs varam labāk veidot kontaktpunktus, kā mēs varam nodrošināt labāk sapratni starp dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir jāsaprot, kā darbojas citas sistēmas, lai tās varētu rīkoties maksimāli elastīgi šo direktīvu iztenojot un lai varētu atbrīvoties no administrācijas administratīviem šķēršļiem. Tāpat ir arī vēlams, lai piecas dalībvalstis, kuras vēl aizvien nav transponējušas direktīvu, vai tās 22, kuras jau to ir transponējušas, bet nav paveikušas to apmierinoši, eh, lai tās eh, sadarbotos labāk un situāciju koriģētu un izlabotu ir jānodrošina labāks pakalpojums, eh, atzīstot eh, savstarpējās eh, kvalifikācijas. Paldies, un es tagad dodu vārdu Rūles kundzēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, par mērķi mums visiem ir skaidrība. Mēs visi gribam, lai Eiropas pilsoņi var brīvi pārvietoties Eiropas teritorijā un strādāt savās profesijās, bet jautājums ir, kāpēc šī direktīva četru gadu laikā joprojām nav tikusi transponēta un ieviesta. Un mēs kā komiteja, mēs piedalāmies ne tikai likumdošanas izstrādē, bet arī analizējam, kā šī likumdošana tiek ieviesta un skatāmies, kāpēc ir kaut kādas problēmas. Turklāt. Um, ja ir tik daudz tiesas procesu Eiropas kopienu tiesā, tad mums ir jāskatās, kādi tam visam ir iemesli, un iemesli ir daudz un dažādi. Viens no tiem ir dalībvalstu vilcināšanās, protekcionisms, un arī tam ir savi iemesli. Noteikto loma ir atšķirīgām kultūrām, tiesību sistēmām, un mums ir arī jābūt skaidrībai, kā šie jaunie likumi ietekmē valsts tiesību sistēmu un jāskatās, vai likums tiešām ļauj sasniegt to, ko mēs vēlējāmies panākt, vai arī tas nemaz vienkārši nav iespējams ar šādu likumu. Un mēs mūsu komitejā uh, turpināsim strādāt šajā virzienā, un man ir jautājumi komisijai. Uh, kāpēc šīs vadlīnijas ir parādījušās tikai četr, pēc četriem gadiem. Šai rokas grāmatai vajadzēja parādīties daudz agrāk, un tad tam būtu bijusi arī lielāka jēga. Jautājums Gebhārtas kundzei. Kā tad šīs profesionālās apliecības uh, Eiropā, uh, cik tālu šis projekts ir pavirzījies? Paldies, Bielana kungs, lūdzu. Bardzo, panie przewodniczący, czas kryzysu, który dotknął w ostatnim. Paldies! Mēs šobrīd sastopamies ar krīzi, un tieši šajā situācijā redzam, cik ļoti svarīgi ir nodrošināt iekšējā tirgus funkcionēšanu, un mēs vēlamies, lai būtu īstenota arī uh, pārvietošanās brīvība, un būtībā Es esmu nepatīkami pārsteigts, ka četru gadu laikā tagad mēs redzam, ka vairākas dalību valstis nemaz nav izdarījušas eh, to, ko tās bija apņēmušās. Un komisijai es gribētu jautāt, ko tad jūs darījāt četru gadu laikā, lai dalību valstis varētu īstenot direktīvu noteiktajā laikā? Un kad jūs sagatavosiet novērtējumu ziņojumu par direktīvas ieviešanu, kādi būs ziņojuma secinājumi? Jo arī pakalpojumu direktīvai ir jātiek ieviestai, bet jau tagad ir zināms, ka dažām dalībvalstīm neizdosies pieņemt noteiktos likumu aktus, noteiktos lēmumus vajadzīgajā laikā Polijai ļoti svarīgi, piemēram, ir iespēja polijas medmāsām strādāt citās valstīs, un es gribētu zināt, kādus pasākumus jūs esat veikuši, lai sniegtu palīdzību medmāsām Austrum Eiropā, cits starpā arī Polijā. Paldies! Andrēs Švāps. Paldies, un paldies arī par to, ka komisija mums šeit izteica savu viedokli. Es gribētu norādīt uz to, ka mēs saskaņā ar uh, iestāžu vienošanos starp komisiju un parlamentu. Toreiz es to pieminēju saistībā ar uh, um, pakāpojumu direktīvu, par kur mēs diskutējām pirms uh, trim mēnešiem šeit eh, Strasbūrā. Es paraudzījos, ka uh, eh, sarežģītas jautājumas parasti risina pats komisārs, un mēs nevaram saprast, uh, kā tas attiec uz šo komisiju, un, un uh, es gribētu vienkārši aicināt parlamentu. Uh, šeit pārstāvētajiem komisijas pārstāvjiem, ka vajadzētu šo daļu institūciju vienošanās saist, sakarā uzskatīt par ļoti svarīgu jautājumu, jo tas ir politiski svarīgi pilsoņiem Eiropā ekonomikas un politiskā nozīme, kā e, jau arī kolēģis Bienēns tikko pieminēja, e, pakalpojumu direktīvu. Tas viss var darboties tikai tad, ja savstarpējā profesija kvalifikācija atzīšana tiešām darbojas. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, bet arī daudziem cilvēkiem bieži vien tas ir saistīts ar tādu bezspēcības sajūtu, jo viņiem ir tāds iespējas, ka darba devēji šo grūtību dēļ atzīt e, kvalifikācijas un ka tas eh, noved pie tā, ka šiem cilvēkiem nav iespēja nopelnīt pietiekam daudz naudas. Un eh, ļoti daudz ir gadījumi, piemēram, starp robežām, starp eh, Vāciju un Franciju. Bet tas nav vienīgais uh, sarežģījums. Šie cilvēki jūtas bezpalīdzīgi atstāti vieni paši. Un, protams, ka ir pareizi, ka mēs jau nevaram uz līdzenas vietas uh, atrisināt visus sarežģījumus, un arī nākotnē šis process turpināsies. Tas būs nepārtraukts uzdevums To arī norādīja mūsu referents Kurts Lehnera kungs. Bet tomēr mūsu uzdevums paliek ņemt nopietni šo, šīs pilsoņa problēmas, pie tām strādāt. Un es eh, gribētu un cerētu, ka komisija tam piešķirs pietiekam lielu vērību. Uh, lai mēs ar komisiju kopā varētu spērt soļus tālāk, un es gribētu, lai jūs to pateiktu arī attiecīgajai ģenerāla direkcijai. Paldies, Švāba kungs. Paldies, eh, Švāba kungs, un tagad es dodu vārdu Bernadetai Verņovs pusotru minūti. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Mēs jau apspriedām tās bažas, kas ir saistītas ar pakalpojumu dire direktīvu, un šajā izpratnē e, tieši tās pats attiecas uz savstarpējas atcīšanas direktīvu. Dalībvalstis nav ievērojušas transponēšanas termiņus, un tekstā ir problēmas. Šajā direktīvā ir e, e, stingrs pamats par. Eh, profesiju atzīšanai, bet eh, atzīt diplomas neņemot, neizveidojot skaidru eh, struktūru dažādiem apmācības un izglītības līmeņiem, var radīt tikai sarežģītības no dalībvalstu pilsoņu un profesionāļu puses. Visaskaidrākais piemērs attiec uz medicīnas profesijām. Tādējādi Francijas vecmātei E, ir ar e, savā valstī iegūtu izglītību, kas nav citās valstīs. Savukārt citas valsts vecmātei Francijā ir e, jāaiziet papildu apmācības. Tāpat atsevišķas specialitātes nepastāv visās dalībvalstīs. Šī direktīva ir nepieciešams Rīgas strādājošo brīvai pārvietošanas īstenošanai, bet tā ir jāuzlabo un jāpapildina. Un grūtības, ar kurām mēs saskaramies, ir jāņem vērā, lai varētu. Uh, varētu eh, labāk eh, eh, strādāt mūsu līdzpilsoņu inter, interesēs, kā arī e, pap, norādīt tos jautājumus, kur ir nepieciešama papildus e, valodas apmācība. Un es aicinu komisiju attiecināt šos jautājumus uz citām profesijām un tādajādi optimizēt savstarpējās atzīšanas optimizāciju un nodrošināt pilsoņu e, paļāvību. Paldies! Un tagad es dodu vārdu uz pusotru minūti pārvanovs kundzei. Paldies priekšsādātāji. Komisārkungs, dārgie kolēģi, apspriežot profesionālo kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu un iekšējā tirgus labu funkcionēšanu, mums ir jāskata pašreizajā situācija veselības aizsardzības sektorā, e, kur situācija ir jāapspriež tuvāk. Papildus pilnēji šīs direktīvas ieviešanai ir ļoti būtiski ieviest turpmākas pasākumus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu ne tikai diplomiem, diplomiem bet arī veselības aizsardzības profesiju kvalifikācijām ir nepieciešams tāpat attiecīgas valodas eh, prasmes un arī spēja sniegt augstas kvalitātes eh, pakal pakalpojumus un aprūpi. Eh, dalībvalstīm ir jādomā vairāk par veselības aizsardzības profesionāļu reģistrāciju, piemēram, kopīgā datubāze Eiropas Savienībā, kas varētu būt arī viens no būtiskākajiem elementiem šajā sistēmā. Un mums ir jādomā par kopīgiem eh, standartiem, izvērtējot kompetences un iemaņas. Tāpat arī eh, profesionāļu mobilitāte ir ļoti būtiska, un šajā sakarā jau ir apstiprinātas apstiprināt noteikumu attiecībā uz uh, preču pārvietošanu. Un tāpat arī mums ir jādomā par e, tehnoloģijām un par dažādām strīdīgām praksēm, kas parādās, kā piemēram e, elektroniskais, jeb interneta doktors. E, nodrošinot veselības aizsardzības profesionāļu mobilitāti, mums jādod iespēja garantēt Eiropas pilsoņiem e, tādus eh, veselības aprūpas pakalpojumus, kas tiek eh, sniegt saulaicīgi un kas ir kvalitatīvi. Mēs ceram, ka dalība valstis eh, nopietni skatīs šo jautājumu, apzinoties to, ka atsevišķās dalība valstīs katastrofāli trūks profesionāļu, un tas rada ārkārtīgi liels grūtības, lai varētu sniegt pamat veselības aprūpas pakalpojumus. Paldies, Pārvanovs kundze, un tagad es dotu vārdu uz divām minūtēm Hansliks kundzei. E, Priekšsēdētāji runa, mums ir jādomā par pilsoņu mobilitāti, bet ja mēs e, vēlamies būt pārliecināti e, par viņu mobilitātes iespējām, tad ir jānorāda, ka Ja viņi ir ieguvuši izglītību vienā dalībvalstī, piemēram, Polijā, tad viņi nesaskaras ar šķēršļiem citās dalībvalstīs. Mums ir jādomā par skaidru regulējumu šajā jomā un profesijās. Tas ir izaicinājums gan Eiropas Savienībai, gan mūsu pilsoņiem, kuriem ir bieži vien jāpārvietojas īstā labirintā, un tāpēc Di direktīvas ieviešana ir tikai viena diskusijas dimensija. Neaizmirsīsim to, kā ir problēmas, kas rodas no uzticības trūkuma eh, starp dalībvalstīm attiecībā uz valstu izglītības sistēmām, kā arī vairāk ir jāiesaistās valsts administrācijas līmenim. Mēs uh, nesen apspriedām Eiropas eh, profesiju eh, karti. Un mums ar šī dokumenta palīdzību ir jādomā par labāku brīvu pārvietošanos. Šī direktīva nedrīkst būt par kavēkli kop, eh, kopējā tirgū. Un aptuveni pēc desmit dienām iestāsies termiņš pakalpojumu direktīvas ieviešanai. Šīs abas direktīvas zināmos aspektos vienotru papildina. kvalifikāciju ieviešana, kvalifikācija atzīšanas direktīvas ieviešana nav vainagojusies ar panākumiem, tāpēc ir nopietnāk jāstrādā pie šī jautājuma, jo abas direktīvas ir vajadzīgas mūsu kopīgam iekšējam tirgumam. Paldies, Hanslīks kundze. Nākošais runātājs ir Koreja de Campos uz vienu minūti. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Savstarpēja atzīšana profesionāliem diplomiem ir eh, šajā direktīvā, īstenībā ir apkopots 15 direktīvas, bet tomēr pastāv arī praktiskas problēmas, kā to iztenot dažādās dalībvalstīs. Sarežģījumi jau ir labi zināmi. Komisijai ir jāuzskaita šie kritiskie punkti un jāveic eh, problēmu analīze, lai šī ārkārtīgi svarīgā direktīva, kas skar iekšējo tirgu, varētu tikt piemērota. Tur var vērot noteiktu protekcionismu dažādos līmeņos. Protams, ka tas ir uh, šķērslis, kas aizskavē ne tikai personu brīvu pārvietošanos, bet uh, iekšējo tirgu kopumā. Šīs neatrisinātās lietas, uh, šīs neskaidrības ir jāmaina, tas ir jāatrisina. Dalību valstīm, protams, ir jāveic noteikti centieni, jāspēr soļi. Uh, un uh, ir jāizkavē tas, ka šeit noteiktas profesiju kategorijas uh, var uh, attaisnot savu sarežģījumus pamatot uz šo direktīvu. Savstarpējā profesionālo kvalifikāciju atzīšana Solvit sistēmā jau ir ļoti labs kopējs pamats, bet jādara kaut ko vairāk. Kontaktpunkti jau ir iekārtoti, bet direktīva ir arī jāīsteno un uh, jāsēsta ar pakalpojumu direktīvu. Paldies! Grehikungs, viena minūte. Paldies, priekšēdētāji. Tas ir jautājums, kas attiecās uz direktīvas ieviešanu. Vienkārši dalībvalstīm pietrūkst uzticēšanās un varbūt arī intereses. Tāpēc mēs redzam, ka ieviešana notiek ļoti atšķirīgi un nepastāvīgi. dalībvalstis attaisnojas ar atsevišķām, at, atšķirīgām sistēmām un tiesību sistēmām, bet arī informācijas sistēma var labi darboties tikai tad, ja visas dalībvalstis strādā ar vienu informācijas sistēmu. Uh, un mums ir vajadzīgas referents vai atsaucas vērtība visām dalībvalstīm vienādi, lai varētu šo direktīvu sekmīgi ieviest. Es gribētu, lai komisija mums pastāstītu, kādas aktivitātes ir iecerētas, lai direktīvu ieviestu un attīstītu iekšējo tirgu Paldies, Katrīna Stīlere, lūdzu. Paldies. Pirms es pievēršos jautājumam, mēs runājam par solvitu. Un ir zināms arī, ka solvit centriem nepietrūkst finansējuma. Un Solvit piedāvā mums ļoti labu un svarīgu servisu, un to nedrīkst pieļaut, ka šeit pietrūkst finansējuma. Un gadījumos, kad um, runa ir par uh, pacientiem, kuru dzīvība ir apdraudēta dažādu nepilnību dēļ šīs direktīvas ieviešanā, uh, Ko komisija ir paredzējusi darīt, uzlabo, lai uzlabotu pacientu drošību? Mums ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa šajā jomā. Un paldies par to, ka šis jautājums tika skatīts komitejā. Köszönöm, asszonyom. A következőkben a Catch the Eye system. Paldies. Mēs eh, tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Eh, katram tiks atvēlēt vienu minūte. Pagaidām ir eh, pie, seši runātāji pieteikušies. Ja visi respektēs savu minūti, tad visiem tiks dots vārds. Pirmais Filips Žuvēns. Paldies priekšsēdētāji. Runājot par starp, savstarp savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu. Jautājums, kāpēc e, šī tik svarīgā direktīva ir tik grūti piemērojama. Vienkārši tāpēc, ka tā ir grūta, sarežģīta savā, e, savā e, ikdienas piemērošanā. Un galvenās grūtības ir valodas grūtības, jau tika pieminētas. Otrais jautājums ir sarežģītās procedūras, lai varētu atzīt sava diploma derīgumu. Da, un treškārt, un it īpaši es, sākotnējo apmācību daudzveidība. Šajā sakarā es Eh, domāju, ka vairāk būtu jāprasa dalībvalstīm noteikti kāda profesionālo kompetentu autoritāti, kas eh, nodarbotos ar eh, nepārtrauktas informācijas sniegšanu. Un tādajādi varētu pieprasīt no šīm lēmēju iestādēm izsniegt kopīgu Eiropas certifikātu un pakāpeniski profesionāļi varētu no sākotnējā daudzveidības līmeņa nonākt līdz kopīgam prasību līmenim. Paldies! Nākošais runātājs Marks Tarabēl uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, kolēģi. E, Beļģija ir to piecu dalību valstu vidū, kur vēl nav e, transponējusi šo e, direktīvu par profesionālām kvalifikācijām, bet e, Eh, manā, pēc manā rīcībā eh, esošās eh, informācijas ir jāatrisina tikai problēmas ar ceļojošajām tā saucamajām profesijām. Šķiet, ka šī direktīva ir ārkārtīgi sarežģīta. E, jautā problēma par sliktu vai daļēju vai nepareizu e, transponēšanu attiec arī uz Beļģiju, tāpēc es aicinu komisiju atbalstīt e, dalībvalstis, kurām ir grūtības transponēt, lai varētu pilsoņi izmantot savas brīvās pārvietošanas tiesības, kas ir galvenais direktīvas mērķis. Paldies! Nākošais runātājs ir Kelī kungs. Paldies! Paldies Sametska kungam par izdarīto darbu. Mums šeit nav domstarpību šajā jautājumā. Uh, šādiem likumiem vajadzētu būt ieviestiem ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē. Un mums ir jānodrošina, lai profesionālā kvalifikācija visā Eiropā tiktu vērtēta pēc vienota standarta Un ja dažās valstīs studentiem būtu iespēja uzlabot savu izglītību, bet to būtu daudz vieglāk darīt, ja standarts visā Eiropā būtu vienots un studentu izglītības līmenis nebūtu tik atšķirīgs un neradītu problēmas. Paldies! Paldies! Vēl viens Kelija kungs. Lūdzu. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Es ceru, ka dalībvalstis eh, aktīvāk tiks galā šo uzdevumu. Daudz dalībvalstis ļoti nopietni ir izturējušās pret šo uzdevumu. Mēs savā vienotajā tirgu nebūtu nesam nonākoši līdz tam punktam, līdz kuram būtu bijis jā, jānonāk. Mums ir Eh, jādomā vairāk par pārobežu tirdzniecību un par pār, pārobežu darba spēku pārvietošanos. Un eh, jās, jāsadarbojas daudz vairāk. Ir nepieciešama lielāka harmonizācija. Un Eiropai ir jābūt standartiem ka, eh, attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju. Dalība valstis piekrīt, ka mums ir jāatrisina šis jautājums un e, e, Mums ir jāapzinās, ka pagaidām eh, in, in, individuāla persona brīva pārvietošanās un profesionāla pārvietošanās ir apgrūtināta. Ir nepieciešams eh, izveidot eh, skaidru informācijas sistēmu un atbildīgās personas un, un iestādes dalību valstīs, lai mēs varētu izveidot veiksmīgāk iekšējo tirgu. Paldies! Nākošais runātājs Vannis Telrojs. Paldies! Tikai vienu aspektu es vēlējos pieminēt šajās debatēs, un tos gribētu pasvītrot. Ka šeit ir redzams, ka ir uh, tādas specializētas profesija grupas, kas vienkārši šeit trūkst. Un uh, ir noteikti grupas, par kurām vispār nav nekāda nu vienošanās, un tas var radīt riskus. Piemēram, drošības sektorā Ja kāds liels uzņēmums, kā piemēram ķīmijas ražotne, tad bieži vien ir tā, ka dalība valsts nosacījumi vai kontrols mehānismi attiecībā uz kādu profesiju ir nepietiekami. Es gribētu pajautāt komisijai, vai jūs vispār par to zināt, vai komisija to vēlas risināt un ko tur varētu mainīt. Tas, protams, ir ļoti problemātiski. Tas ir tāds, tāda nevēlama parādība, pret kuru mums vajadzētu cīnīties. Paldies, Van Nistēroja kungs. Tālāk uh, runās Svēlkungs. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Mēs uh, skatām ļoti e, svarīgu tematu - profesionālo kvalifikāciju savstarpēji atzīšanu Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē jau vienu ļoti nozīmīgu problēmu, tāpēc, ka e, kvalifikācijas tiek iegūtas e, izglītības sistēmā, kas Eiropas Savienībā ir vismaz 27. Atcerēsimies, ka pagājušajā gadā martā mēs e, apstiprinājām Eiropas kvalifikāciju uh, E, pamat e, ietvaru, kas ir mehānisms, kurš dod iespēju salīdzināt izglītības sistēmas vienu ar otru. Uh, Un e, šim ietvaram šai struktūrai ir nopietna problēma, jo dalība valstis to nespēja piemērot. Atsevišķas to ir īstenojušas daļīgi, atsevišķas dalība valstis tikai, lai mēģinātu transponēt e, kādus risinājumus savā valstī. Un es domāju, ka nākotnē dalība valstīs ir jāveic ļoti liels darbs lai varētu īstenot šo Eiropas eh, kvalifikāciju eh, pamatietvaru. Pirmkārt, tas ir jāizteno, lai eh, padarītu savstarpējā dzīšanu daudz vienkāršāku. Paldies, un noslēgumā es dodu vārdu Samēcka kungam komisijas vārdā. Es atvainojos priekšsēdētāju un godējumie deputāti, ka es nepiecēlos eh, iepriekšējā lasīšanas reizē, jo man vienkārši pietrūka attiecīgās pieredzes eh, un vēl turklāt agrā rīta stunda ir vainīga. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, ne visiem, bet nu tomēr uz dažiem pirmkārt jāpasvītro tas, ka komisija atbalsta dalību valstu gatavošanos direktīvas transponēšanai tāds, kā eh, transponēšanas periods ir aizritējis, mēs 2007. Eh, gadā publicējām transponēšanas vadlīnijas eh, un ļoti intensīvi to izmanto dalībvalsts, tāpat arī rīcības kodeks attiecībā uz administratīvajām praksēm, tas ir publicēts šogad. Tāpat pagājušajā gadā komisija uh, eh, uh, eh, uzklausīju Eiropas kopienu tiesu sešus, sešus nolēmumus transparēšanas sakarā, un nesen mēs publicējām eh, pārskatu pār transponēšanas situāciju dalībvalstīs, kā arī vadlīnijas pilsoņiem un uzņēmējiem. Noslēgumā es gribētu pateikties par jautājumiem un komentāriem, it īpaši IMCO priekšsēdētājiem Alkolam Harboram par viņu ļoti uzzīmīgo devumu un mūsuprāt dalībvalstīm ir jāstrādā šobrīd pie šī jautājuma un komisija cerīgi raugās uz ļoti labu sadarbību ar parlamentu šajā sakarā un īpaši mēs esam gatavi aktīvi diskutēt par to, kā šī direktīva darbojas praksē un kā viss labāk nodrošināt, eh, nodrošināt procesu ļoti strauji main, mainīgajā vidē. Paldies! Paldies! Tādējādi mēs eh, esam nonākuši līdz debašu beigām, un tagad es gribētu pāriet saskaņā ar mūsu darba kārtību uz nākamo jautājumu, kas ir motisks jautājums - kohēzijas politika pēc 2013. gadā. Es dodu vārdu uh, autoram Danutai Marijai Hübnerei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh,